Gribu zinātniskajos eh, testos. Eiropas parlamentam eh, termiņš ir trīs mēneši, sākas no rītdienas 18. Eh, jūnija. Šīs sēdes protokols tiks iesniegts parlamentam nākamajā Eiropas parlamenta plenārsēdē. Un ja neviens neiebilst, rezolūcijas, kas eh, tiks pieņemta šajā sesijā, tiek pieņemta šajā sesijā, tiks bezkavēšanās nodotas attiecīgajiem institūcijām.